viens nevēlas steigties notikumiem pa priekšu. Mēs vēl nezinām, kā tieši Ungārijas konstitūcija tiks ievērota praksē. Esmu pārliecināts, ka būs gan pārbaudas, gan arī atskaitas par konstitūcijas izpildi un par likumdošanas darbību. Ungārija piedara daudz dažādām starptautiskām organizācijām. Šeit pirmkārt domāju Eiropas padomi, kurā Ungārija ir sava loma, ko es nebūtu neapšaubu. Es gribētu komentēt to, kas ir teikts par minoritāšu aizsardzību Spānijas konstitūcijā. Zairkungs šeit pieminēja citas konstitūcijas. Visu cieņu Zairkungs, taču es gribētu norādīt, ka Spānijas konstitūcija nediskriminē cilvēkus pēc to etniskās izcelsmes. Par to nevar būt ne šaubēnas. Es eh, negribu paredzēt šobrīd, kā tieši praksē darbjosies Ungārijas konstitūcija. Taču es domāju, ka tā šobrīd mūsos rada bažas. Es domāju, ka Ungārijas konstitūcijai jārespektē demokrātiskā plurālisma noteikumi un arī to, ka mūsu darbībai pastāv demokrātiskos apstākļos kaut kādi noteikumi. Paldies! Alde grupas vārdā Aicināšu izteikties Vēberkungu pusotru minūti. Yeah. Divas ar pus minūtes. Paldies, priekšsādātāja kungs. Ungārijas pamatlikums ir ārkārtīgi pretrunīgs, pārāk pretrunīgs konstitūcijai. Tas tika izlaists cauri parlamentam tikai pēc mēnesi ilgušām publiskām sabiedriskām konsultācijām. Ungārijas pilsoniskā sabiedrība un